Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. Es gribētu jūs visus sveikt un ar jūsu atļauju un piekrišanu es tomēr gribētu sākt mūsu sanāksmi. Un, ja neiebilst, tad es gribētu, gribētu pirmā stundā runāt ungāru valodā. Un pēc tam tālāk slovāku valodā es gribētu turpināt savu runāšanu. Az első programpontunk. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana. Marijas eh, kungs eh, ir pārcelts. 9. novembrī mēs to skatīsim, ja jūs neiebilstat. Un, ja vairs iebilduma nav, varbūt kādam ir vēl kādi citi jautājumi par darba kārtības projektu, ja tādi jautājumi nav, tad uzskatām, ka mūsu programma ir apstiprināta. Otrais punkts - protokola apstiprināšana. Mums ir bieži divas sanāksmes ar neapstiprinātiem protokoliem. Viena sanāksme no 13. un 14. jūlija un tālāk protokols 8. septembra sanāksmei. Protokoli ir izsūtīti vai ir kādi iebildumi? Ja iebildumi nav, tad uzskatām, ka šīs arī ir apstiprināts trešais punkts. Mums ir jāsveic jaunus kolēģus. Vispirms Tas ir Piero Svāle un arī Alessandro Davoli. Um, tie ir divi administratori no Itālijas. Šodien viņi nav šeit. Un vēl viena administratore ir Katja Vatere. Es gribētu eh, sveikt visus šos jaunos kolēģus. Un mēs noteikti gribēsim ar jums strādāt kopā arī turmāk un ilgi. Ceturtais punkts - citi jautājumi. Ne, man nav pašam nekas piebilstams. Es arī nedzirdu nevienu kolēģi, kas gribētu kaut ko papildināt. Un tātad šie citi jautājumi ir izrunāts. Un tālāk nākamais jautājums ir petīcija no Itālijas numur 1962 Petīcijas iesniedzējs nav ieradies, cik man ir zināms, un tāpēc es došu vārdu vispirms komisijas pārstāvim, eh, kā pārstāvjiem, tas būs Kārpetnera kungs un mm, otrs kolēģis. Lūdzu, komisija. Priekšsēdētāji, labdien, godējumie deputāti un kolēģi. Mēs esam izskatījuši, rūpīgi izanalizējuši šo lūgumu rakstu Um, šis lūgumraksts ir ienācis no Berārdī kunga. Viņš ir 2005. gadā ieslodzīts um, ekvatoriālajā Gvinējā, turēts cietumā. Uh, noteikti šis um, gadījums balstās ne tikai uz Berādī kunga pieredzi, Šeit ir arī citas organizācijas, kā piemēram Human Rights Watch un arī ASV attiecīgais departaments. Tas ir tāds ļoti jau izskanējis gadījums un tur ir eh, tādi satraucoši fakti. Šeit eh, man arī ir kolēģis no Tieslietu departamenta no komisijas, un pie šī jautājuma strādājas arī ārējās darbības dienas. Es lūkšu arī kolēģim tālāk eh, paturpināt bet savā atbildē gribētu izcelt divus, eh, divas lietas. Vispirms Eiropas Savienība un kā tā risina Berardī lietu, un vēl ir plašāks jautājums, kas ir saistīts ar likuma varu ekvatoriālajā Gvinējā. Ir bijuši divas vēstules, eh, es gribu vērst jūsu uzmanību uz šīm vēstulēm. Viena vēstule vēstule nosūtīta Berardi ģimenei 2015. gada aprīlī, un otra vēstule ir nosūtīta eh, pilsoniskās sabiedrības eh, organizācija, tā ir franču organizācija pret spīdzināšanu, kas ir mm, tendēta un fokusējas, un tur mēs esam izskaidrojuši savu pieju Un droši vien zināsiet, ka Eiropas Savienības institūcijām nav attiecīgā kompetence. Mēs nevaram sniegt konsulāro aizsardzību. Šāda kompetence ir attiecīgās dalībās, attiecīgajām institūcijām. Un tad arī ir noteiktas procedūras, kuras var izmantot gadījumā, ja Eiropas Savienības pilsoni nepārstāv attiecīgā konsulārā iestāde no viņu valsts. Un um, šajā gadījumā mm, mm, nav e Eiropas Savienībai šī pārstāvniecība. Arī Itālijai nav konsulārā pārstāvniecība. Um, tiek pārstāvēt caur citu valstu iestādēm. Tad atliekot um, pie malas šo konsulāro jautājumu, mēs esam uzņēmuši vairākus kontaktus, formāls, neformāls, ar ekvatoriālās ģimenes attiecīgajām iestādēm. Mēs tikāmies Brīselē. Uh, ar eh, Gvinējas vēstnieku un arī Malābu. Mēs tikāmies ar delegācijas vadītāju, eh, kas tur bija atceļojis īpaši, un arī mēs tikāmies ar attiecīgajām iestādēm no ekvatoriālajās. Uh, Gvinējas. Šajā sērunās mēs pasvītrojam nepieciešamību ievērot starptautiskās normas, turēt ieslodzīju vietas attiecīgā kārtībā, un arī mēs pasvītrojam, ka Roberto Berardi ir nepieciešama attiecīgā medicīniskā palīdzība. Te man ir jāpiebilst, ka cilvēktiesību situācija un arī situācija ieslodzījuma vietās ekvatoriālajā Gvinējā tiešām ir satraucoša, un Berārdī gadījums nav vienīgais, eh, kad eh, šī tiesiskuma administrēšana un arī ieslodzījuma vietu jautājums ir pacelts eh, starptautiskā mērogā. Mēs esam arī virzījuši šo lietu caur politisko <clears throat> dialogu. Šādi dialogi ir skaitā ierobežoti, tomēr notiek. Un šeit eh, es gribēju pasvītrot, ka situācija ekvatoriālajā Gvinējā ir nedaudz neparasta. Eh, šī valsts nav ratificējusi pārskatīto Kotonu nolīgumu, un tas nozīmē, ka mūsu rīt, rīcībā nav politiskas eh, tādas attiecības, tāda eh, mēroga attiecības, ar kāds mums ir Centrālā Afrikas un citām AKK valstīm. Mums arī nav šajā valstī delegācijas, mēs arī nedodam tiešo finansējumu ekvatoriālajā Gvinējā. Šī kodonola līguma neratificēšana nozīmē, ka uh, politiskā dialoga instrumenti, kas ietver arī fokusēšanos uz kotonu līguma galveniem elementiem, un šeit viens no šiem elementiem noteikti ir cilvēktiesīs, eh, tad eh, mēs eh, nevaram nevaram runāt par šo cilvēktiesību jautājumu, balsoties uz kādiem mm, juridiskiem jautājumiem, kā tas būtu bijis, teiksim, Santomē vai Gabonas vai jebkuras cits valsts gadījumā. Uh, Un šajā brīdī mēs vienkārši cenšamies norādīt ekvatoriālajai Gvinējai, ka nevajadzētu sevi izolēt starptautiski. Mēs arī cenšamies lūgt, lai viņi ratificē šo kotonu līgumu. Tad mums tad šajā politiskā dialogā figurē šīs cilvēktiesības. Un tad eh, arī saistībā ar prezidenta vēlēšanām mēs arī izteicām savu um, kritiku, uzskatām, ka šai brīdī valsts ir zaudējusi arī savu demokratizēšanās spēju, uzskatām, ka demokrātiskās pārvaldības uzlabošanās arī palīdzēs šai valstī uzlabot starptautisko tēlu. Un mēs turpi, turpināsim mēģināt vai struktūrālo dialogu. Uh, ar šo valsti, noteikti cenšoties mm, izcelt cilvēktiesības un izmantosim arī nevalstiskās organizācijas. Prieksēdētāji, tagad ar jūsu atļauju došu vārdu nākamam kolēģim no komisijas. Paldies, Kārpentera kungs. Mans kolēģis jau pasvītroja daudzas lietas eh, no tā, ko gribēja pasvītrot. Eiropas Savienībai nav attiecīgās kompetences, mēs ne, nevaram sniegt konsulāro aizsardzību. Un konsulāro aizsardzību sniedz attiecīgās dalībvalsts saviem pilsoņiem. Līgumā ir 23. pāns, šeit ir runa par Eiropas Savienības funkcionēšanas līgumu. Un tur ir norādīta arī mūsu kompetences joma, un attiecīgā pantā ir rakstīts, ka e, katram Eiropas Savienības pilsonim trešās valsts teritorijā, tajā, kur viņš nav pārstāvēts diplomātiski, tad šādā situācijā viņu aizstāv, aizstāv citas valsts diplomātiskie dienesti, tāpat kā savas valsts dienesti. Uh, Eh, tad, ja ir nepārstāvēts šāds pārstāvis, eh, tad ir citas val dalība valsts eh, pārstāvniecības, kas sniedz šo aizsardzību tāpat kā saviem valsts piedrīgiem. Un mēs esam saņēmuši informāciju, ka lūgumraksta iesniedzējs ir saņēmis konsulāro palīdzību tādu, kādu būtu saņēmis nepārstāvēts Eiropas Savienības pilsonis trešajā valstī, kas atrodas. Paldies priekšsēdētāji. Paldies! Es domāju, ka šī lieta ir izvērtēta korekti. Tagad es eh, gribētu dot vārdu kolēģiem. Vai kādam būtu kas piebilstams par šo lūgumu rakstu? Nevienam nav nekas sakāms, bet nē, tomēr ir. Lūdzu. Paldies! Es um, atvainojos, es ierados novēlošanos un Berārdī pirmos vārdus uh, nedzirdēju. Bet, uh, cik es sapratu no visas atbildes kopuma, es sapratu, ka tā nav Eiropas Savienības kompetence. Bet tomēr es domāju, ka tā ir Eiropas Savienības loma izdarīt spiedienu uz šo ekvatorālā Gvinēju un arī censies pārliecināt Itālijas iestādes, lai tās sniedz attiecīgu aizsardzību savas valsts eh, pilsoni. Vismaz komisijai vajadzēja brīdināt Itālijas iestādes par to, kādā situācijā ir nonācis viņu pilsonis. Paldies! Vai vēl kāds kaut ko grib piebilst? Ja neviens neko negrib piebilst, tad man ir sekojoši ierosinājums. Šis lūgumraksts vairs nav aktuāls, mums vajadzētu to slēgt. Tāpat laikā vajadzētu uzrakstīt vēstuli Eiropas komisijai, kā piedāvā Mārtiņkungs. Un mēs varētu lūgt komisijai šajā vēstulē lai viņi atbild uz jautājumu, kā viņi paredz uzlabot cilvēktiesību situāciju ekvatoriālajā Gvinējā. Kā varam sarunāt slēgt šo petīciju un attiecīgi rakstīt šo vēstuli. Labi, viss kārtībā. Mēs ejam pie nākamās petīcijas. Tas ir lūgumraksts numur 944. Um, lūgumraksts iesniedzēja ir Šēla Elisa, tā ir apvienotās karalistas pilsone. Viņa arī nav ieradusies, viņa nav varējusi ierasties, jo ir slima. Un Un došu vārdu Polam Spaikam. Spaika kungs, kur jūs esat? Lūdzu, došu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. E, komisija ir, ir slēgusi savu pilotdarbu. Un tagad e, mēs nevaram sniegt neatkarīgu informāciju par šo pētīciju. Tomēr mēs esam ļoti rūpīgi izskatījuši pēdējos elementus, kas ir iesūtīti šai komitejai, un šķiet, ka apstākļi apstākļi, kas lika komisijai slēgt savu pilotu izpēti, joprojām ir spēkā arī šodien. Apvienotā karaliste ir spērs attiecīgos eh, soļus, lai sodītu pārkāpēju šajā gadījumā. Vides eh, negadījums tiek uzraudzīts un attiecīgie pasākumi, lai sakārtotu ūdens saimniecību un attīrītu ūdeni, ir uh, izpildīti. Lai arī mēs saprotam, ka vēl joprojām ir atsevišķi piesārņošanas gadījumi eh, un, un ir nepieciešams eh, šīs te vietas joprojām uzraudzīt, bet eh, ņemot vērā šo slēgšanas paredzēto kalendāru, no komisijas puses mums nav īpaši vairs tādas aktuālas informācijas, pie kuras būtu jāstrādā. Paldies! Kolēģi, vai ir vēl kaut kas piebilstams? Jā, šī ir, šis ir lūgums ļoti gar vēsturi. No man rajona Ziemeļaustruma Anglijā tas ir nāk šis lūgumraksts. Un 2003. gadā, kā teica komisija, Lūguma raksts darba, iesniedzēja darba rezultātā komisija ir ierosinājusi lietu pret attiecīgā poligonam operatoru. Un šis uzņēmējs samaksāja sodu 125 tūkstošus, tas ir sods par to, ka amonija viela tika nopludināta attiecīgajā vide apkārtējā, bet joprojām šīs noplūdes vēl notiek. Un neraugoties uz milzīgiem pūliņiem, lai likvidētu šo piesārņojumu avotu, īsti nav skaidrs, cik ilgi šī piesārņošana turpināsies, cik ilgi noplūdes vēl būs iespējams. Mēs esam ļoti strādājuši ar šo gadījumu reģionā. Uh, Un joprojām ir daudz strīdi par to, kas ir izraisījis šo piesārņojumu, vai nu no tas ir vienreizējs gadījums, vai arī tas viss tā kā bija uzkrājies ilgākā termiņa. Šīla un pārējie iesniedzēji šodien nevarēja ierasties dēļ dažādām problēmām. Un janvārī es organizēju uh, sanāksmi ar vides iestādi Depra un lūgumrakstu iesniedzēju. Mēs tikāmies piesārņotajā vietā un mēs centījā, centāmies um, strādāt ar šo piesārņojumu likvidēšanu. Un, um, un vides aģentūra uh, teica, ka liks uzņēmējam izurbt jaunus um, analīzē nepieciešamus urbumus, lai pārliecinātos, vai tas ir tikai vienreizais gadījums, vai arī tas ir tāds sistemātisks gadījums, kur ir nepieciešams arī tāds ilgtermiņa plāns no poligona puses. Vīdes aģentūra arī piekrita rakstīt sešu mēnešu ziņojumu, analizējot gruntsūdeņu eh, stāvokli, attiecīgi ziņojot par ūdens stāvokli plašo, plašākā mērogā Un jūnijā vidas aģentūra nāca klajā ar pēdējo ziņojumu, un tur ir norādīts, ka uzņēmēji veic attiecīgos pasākums, lai sakārtotu situāciju. Un mēs no paša sākuma domājām, ka ir jādara tā, lai visiem būtu pieejama visplašākā informācija, jo ar šo līgumu rakstu ir arī tāda problēma, ka eh, nenotiek šāda regulāra informācijas apmaiņa ar lūgumrakstu iesniedzējiem, un te mēs redzam, ka ir bijis neusticēšanās un arī sadarbības trūkums, kas tikai ir pasliktinājis situāciju. Un pavisam nesen kāds lūgumrakstu iesniedzējs uh, uzrakstīja vēstuli vides aģentūrai. Viņa raksta, ka viņas prāt piesārņojuma līmeņi joprojām pārsniedz Eiropas normas, un arī Mēs uzskatām, ka tā tas arī ir. Un šie urbumi un arī analīzes um, norāda uz augstiem slāpekļu savienojumu līmeņiem. Komisija uzskata, ka šis piesārņojums nāk no šiem negadījumiem, kas datētiem 2008 un 2010 gadu. Mēs uzskatām, ka lūgumraksts pēc būtības nav atrisināts un problēma joprojām vēl pastāv. Un mēs esam izstrādājuši arī vietējo darba plānu, un mēs gribētu lūgt, lai lūgumraksta komiteja uzraksta vēstuli attiecīgām iestādēm, lai tiktu publicēts šīs ziņojums par esošo situāciju. Uh, atkrituma novietnēs, lai būtu publiskoti arī pārbaudas urbumu rezultāti, lai mēs varētu stabili arī kontrolēt situācijas risinājumu līdz pat pavasarim. Paldies! Paldies, vai kolēģiem ir kas piebilstams? Nē. Tad man tiešām ir diezgan grūti izlemt, Šis gadījums jau ir ar ilgu vēsturi. Lūgumraksts tika iesniegts 2004. gadā, tātad tam jau ir 12 gadi. Es lūkšu, lai kolēģi šajā nedēļā varbūt izskata pilnīgi visu dokumentu paketi. Komisija jau 12 reizes ir izteikusies par šo gadījumu. Un arī mēs 8 reizējos, tēr esot reiz, kad mēs izskatām šo te lūgumrakstu, mūsu lūgumrakstu komitē, nu neviens nevarēs apgalvot, ka mēs neesam skatījuši šo problēmu. Neviens nevarēs apgalvot, ka mēs esam palaiduši to garām vieglu roku. Mēs esam ļoti uzmanīgi sekojuši šai situācijai. Un sekretariāta priekšlikums šķiet loģisks. Mēs gribētu slēgt šo lūgumu rakstu, jo es tiešām neredzu, kā vēl un citādi mēs varētu turpināt šo darbu, bet ko mēs varētu tiešām izdarīt. Ja šī problēma turpinās, lūgumrakstiesniedzējiem ir tiesības iesniegt jaunu lūgumrakstu. Bet es nedomāju, ka um, mums vajadzētu vilkt uh, garumā šo te lūgumrakstu. Mums tas ir jāslēdz. Ir arī pozitīvi notikumi, pozitīvas izmaiņas. Un ja jūs varētu pieņemt šādu ierosinājumu, tad mēs varētu slēgt šo lūgumu rakstu, un ja problēma turpinās, tad iesniedzējs varētu iesniegt jaunu lūgumu rakstu, jo, redziet, tas jau viss turpinās 12 gadus. Nezinu, kāpēc mums vajadzētu turēt atvērtu šo gadījumu. Tāds ir mans ierosinājums, ja kolēģi tam piekrīt. Sorry. Um, I, I agree that this has been a long-running petition piekrītu, ka petīcija tiek skatīta jau ilgi. Nu, tā pašā laikā tas vien, ka kāds lūgumraksts tiek ilgi skatīts, eh, tam nevajadzētu kalpot par kritēriju to pēc kāda laika slēgt. Tās problēmas, ar ko saskaramies, eh, arvien turpinās un eh, tiek strādāts pie rīcības plānu lokālā līmenī. Uh, Bet nu, viens no iemesliem, kāpēc esam tik tālu tikuši vietējā līmenī, ir tieši tāpēc, ka ir šis lūgumraksts iesniegts Eiropas parlamentā un tas tiek skatīts. Tāpēc, manuprāt, būtu gana svarīgi saglabāt šo lūgumrakstu atvērtu. Un vēl kādu brītiņu, lai saprastu, vai mēs varam panākt atbilstošu risinājumu sadarbības ceļā vietējā līmenī. Manuprāt, tāda ir lūgumrakstu komitejas loma proti rast risinājumu ārpus tiesas problēmām, kur aktivizējuši iedzīvotāji. Mēs esam ļoti aktīvi to centušies darīt. Nu, un daļa no šādas te aktīvas darbības ir lielā mērā atkarīga no tā, ka lūgumraksts vēl ar vienu ir atvērts Eiropas līmenī. Tiek iesaistīti arī Eiropas komisija, citas institūcijas, jo piesārņošana turpinās, noplūda vēl ar vienu notiek, Un kamēr mēs nezināsim, vai pārkāpumi tiek efektīvi risināti, vai tiek novērsti noplūdes avoti, nu, tad es domāju, ka arī sākotnējais lūgumraksts ir jāsaglabā aktīvs. Nagyon, nagyon nem szívesek teszek olyan javaslatot, amelyben... Nu, jāsaka, ka Man negribētos piedāvāt, protams, kaut ko tādu, kam jūs nevarētu piekrist, eh, cieni jūsu viedokli. Problēma jau nav tajā, ka lūgumraksts tiek skatīts jau 12 gadus. Es gluži vienkārši nezinu, ko vēl mēs varētu darīt. Un te es vēršos atkal pie komisijas. Spēda kungs. Vai mūsu rīcībā ir vēl kādi instrumenti, ko jūs varētu izmantot, vai arī vai mēs varētu kaut ko darīt, jo komisija jau tā ļoti daudz ko ir um, paveikusi, un mēs lūgumrakstām, lūgumrakstu komitejā šķiet esam izsvēluši mūsu rīcībā esošos līdzekļus, bet ko domās Steitkungs? Paldies, eh, jums taisnība. Tik tiešām, jā, mēs esam uh, izmantojuši visus iespējamos uh, līdzekļus, kādi ir komisijas rīcībā. Uh, Nu, protams, ja būtu kaut kāds pieaugums piesārņojuma līmenī, ja mainītos situācija gruntsūdeņa jomā, nu, tad mēs varētu vēlreiz to visu pārskatīt, bet šobrīd nu, mums vairs nav nekādu tālāku rīcības iespēju. Es, es atļaušos izteikties. Uh, pakomentējot to, ko teica Judīta. Ja mēs tiešām varam kaut ko darīt, un ja peti lūgumraksta paturēšana atvērta parī, palīdz um, vietējām iestādēm kaut ko darīt, tad uh, tā nav dārga cena, ko maksāt. Un var jau būt, ka tiešām lietas uh, pašas atrisināsies pašas par sevi, ja es pareizi saprotu. Rete šī preču, jā? Ja, mi, ja, aussi, et, ja, eh, ja, kollega og ret her ved siden af. Øh, jeg kan selvfølgelig godt se, at, at det er meget langt. Es, protams, saprotu, ka šis ir ļoti laiks, ilgs laika periods, lai lūguma raksts tiktu saglabāts atvērts, bet nu tajā pašā laikā mēs taču neko nezaudējam, to vēl mazliet paturot atvērtu. Es to atbalstītu. Kolīgā, kas ir mīgvalakī? Vai vēl kāds gribētu izteikties? E, zgadzam się z panem przewodniczącym. Piekrītu. Priekšsēdētāji, manuprāt, lūgumraksts būtu jāslēdz. Ja mēs to saglabājam atvērtu, nu, tas neko konstruktīvu nedos. Last but not least. <laughs> nu, un tad visbeidzot vārds atkal kolēģei. Es domāju, ka tā ir uh, Viena no lietām, ko, mē, ko lūgumrakstu komiteja varētu darīt, ir rakstīt vēstulī apvienotās karalists iestādēm un lūgt informāciju par šiem te diviem jaunajiem urbumiem. Nu, un tas tad arī sasauktos ar to informāciju, ko ir lūgusi Eiropas komisija. Un tādējādi mēs varētu noskaidrot, vai situācija ir stabila, vai tā tiek risināta saskaņā ar šo nacionālo rīcības plānu, kas ir sastādīts tad nākotnē mēs varētu atbalstīt lūgumrakstu slēgšanu. Bet es domāju, ka informācija par šiem te jaunajiem urbumiem, sarunās par šiem jaunajiem urbumiem piedalījās valdības pārstāvji, privātais sektors, vietējie lūgumrakstu autori. Lūk, tā būtu svarīga informācija, ko savākt pirms mēs varam vienoties par lūgumrakstu slēgšanu. Próbálok kompromisszumot találni, nem egy... Es cenšos rast kādu kompromisu. Viegli nav. Droši vien sapratīsit. Ko tad mēs varam darīt? Divi kolēģi jums piekrīt. Mēs eh, varētu lūgt vairāk informācijas eh, Lielbritānijas iestādēm. Uh, Nu, un ja ir kaut kādas jaunas eh, pozitīvas pārmaiņas, kaut kādu uzlabojumu, tad mēs varētu nākamreiz ierosināt slēgt lūgumu rakstu. Vai tam visi varētu piekrist? Šķiet, ka jā, paldies. Hölgyek és urak, a következő petíció a 2007... Nu, tagad varam ķerties pie nākamā lūguma raksta. 27, 15, 2015. Roberto Bonci no Itālijas. Cik tā man zināms, tad Pons Jokungs ir eh, kopā ar mums. Lūdzu, 15 minūtes, 15 minūtes runas laika. Preliminarmente richiamo argomentazioni. Pirmkārt, jāsaka, ka mēs runājam par lūgumrakstu 2715 2014 mēs gribētu, lai arī 29. septembra dokumenti tiktu aktualizēts. Mēs esam tādā unikālā situācijā. Šis lūgumraksts ir um, ienācies laikā, kad um, mainās Itālijas likumdošana, lai to visu saskaņotu ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Centīšos īsumā ieskicēt situāciju. Šis lūgumraksts nav ticis iesniegts no iedzīvotāju puses tāpat vien. Es pārstāvu četras iestādes - Trifeļu pētniecības institūtu, Alba Baltās Trifeles tirgotāju savienību, Albas Trifeļu ražotāju organizāciju. Nu, kopumā četras organizācijas, kas uzskata, ka Itālija tiek diskriminēta salīdzinājumā ar pārējo Eiropu. par spīti tam, ka saskaņā ar 29. pantu attiecīgajos tiesību aktos no 2015. un 16. gada. Tomēr vēl ar vienu ir problēmas salīdzinot nacionālos un Eiropas Savienības tiesību aktus, tiek pārkāptas iedzīvotāju tiesības, šī diskriminācija vēl ar vienu saglabājas. Nu, pirmkārt, šis te tiesiskais kompromiss tīri matemātiski nedarbojas. Francijā, Spānijā un Horvātijā ir 5% PVN, Itālijā 22%. Ja mēs samazinātu to par 10%, nu tad mēs varētu novērst kaitējumu, bet vienalga PVN likums saglabātos divreiz lielāka nekā dažās citās valstīs. Itālijas tiesību aktos arī nav rodams tāds skaidrs pamats. Uh, Trifelis Eiropā tiek uzskatīts par lauksaimniecības produktu, taču Itālijā šis fakts netiek atzīts, tātad trifelis nav lauksaimniecības produkts. Lūk, tā ir tā problēma. Ja sēnes, piemēram, ir lauksaimniecības produkts un tām ir 4% PVN, trifelis netiek atzīts par lauksaimniecisku produktu un tur ir 10%. PVN. Citur, citās valstīs trifels tiek uzskatīts par lauksaimniecības produktu. Arī Eiropas Savienības lauksaimniecības komiteja vienmēr ir norādījusi, ka trifels ir lauksaimniecības produkts. Lūk, tāpēc eh, nav skaidrs, kāpēc šāda diskriminācija. Lūk, un vēl ar vienu mēs nevaram saprast, kāpēc um, Itālija neievēro šos te Eiropas Savienības principus savos 2015. gada likumdošanas aktos. Es to visu esmu pievienojis pielikumā arī lūgumrakstam. Toreizējais komisārs Čološs arī norādīja, ka trifels ir lauksaimniecības produkts, tāpat arī Eiropas parlaments to ir norādījis, bet Itālijas tiesību aktos tas netiek ņemts vērā, līdz ar to rodas diskriminācija. Ir itāļi, kas uh, savus strifeļu iepirkumus īsteno ārvalstīs nolūk, nu, un tas tie kaitē itāļu trifeļu konkurētspējai. Lūk, mums prātā tāda ļoti īstermiņa pieeja, ļoti tuvredzīga pieeja, mm, attiecīgi neatzīstot Eiropas Savienības nomas arī nacionālajos tiesību aktos. Nu, kā tad ir iespējams tas, ka Eiropas parlaments savās regulās atzīst uh, trifeles uh, par lauksaimniecības produktu, savukārt Itālijā tas tā nav? Nu, un kā var nozare, kas uh, ražo pēc uh, tādiem pašiem kritērijiem kā Francijā, Spānijā un Horvātijā, lūk, kāpēc šajās trīs valstīs ir 4-5% PVM, savukārt Itālijā tomēr 10%. Lūk, tāpēc arī esam nākuši klajā ar mūsu lūgumu rakstu. Un es domāju, ka ir jāskatās uz 39. un 40. pantu. Attiecīgajos tiesību aktos ir jānodrošina godīga konkurence. Nu, un, ja nacionālajām iestādēm ir jāveic nepieciešamā koordinācija, tad to arī ir jādara jo galu galā pats būtiskākais ir vienlīdzīgas spēles noteikumi, savukārt pašreizējā situācija destabilizē tirgu. Un te ir arī problēmas attiecībā uz uh, patērētāju izvēli. Mēs uzstājam uz to, lai lūgumraksts tiktu saglabāts atvērts, jo tur ir nepiet iekļaut visa nepieciešamā informācija, un situācija vēl ar vienu nav atrisināta. Un, saprāt, Itālija ir jāsauc pie atbildības, viņi nevar tā uz vienkārši arbitrāri rīkoties, gal galā taču viņiem ir eh, jānodrošina atbilstība kopējiem principiem. Paldies! Nu, tad eh, droši vien jāvēršas pie komisijas. Kas viņiem sakāms? Aliekungs. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšādātāji. Komisija teiktu, ka mm, sākotnēji lūgumraksts bija pamatots, ņemot vērā atsevišķas normas Itālijas tiesību aktos, ir izskanējušas vairākas sūdzības. Uh, attiecībā uz vairākām daļām šajos te Itālijas tiesību aktos, nu, un tāpēc arī izmantojot ES pilots sistēmu, ko mums ir uzsākusi procedūru, sazinājusies ar Itāliju, lai šos jautājumus risinātu. Itālija atzīst, ka problēmas eh, likumdošanā ir. Un šī gada jūlijā tiesību akti Itālijā ir tikuši mainīti ņemot vērā grozījumus tiesību aktos, Itālija šobrīd uh, ir nodrošinājusi atbilstību Eiropas Savienības noteikumiem. Un līdz ar to arī Itālijas piedāvātie grūzījumi ir uh, noveduši pie tā, ka ES pilota procedūra ir tikusi slēgta. Un trifilēm tiek piemērots 10% PVN tika norādīts, ka tas ir pretrunā Savienības tiesību aktiem divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc, ka lauksaimniecības produkti Itālijā, tātad citi lauksaimniecības produkti, tiem tiek piemērots 4% PVN. Nu, un otrkārt ir tā, ka ir citas dalībvalstis, kur trifelēm tiek piemērot zemāka PVN likme. Tomēr komisija gribētu norādīt, ka šie apstākļi kā tādi nav pretrunā ar Savienības tiesību aktiem. Itālijā ir vairāki pārtikas produkti un lauksaimniecības ražojumi, kas ir pakļauti šim te 10% likmei. Ir produkti, kam ir 5% likme, ir tādi, kam ir 4% PVN likme. Uh, dalībvalstu ziņā ir lemt par PVN likmi. Dalībvalsts pašas piemēro PVN likmi lauksaimniecības produktiem saskaņā ar direktīvas principiem. Un cik kā runa ir par atšķirīgajām PVN likmēm Francijā, Spānijā un Horvātijā, un tad jāsaka, ka tā nav tikai trifeļu gadījumā lielākajai daļai produktu ir atšķirības attiecībā uz piemēroto PVN likmi. Bet eh, tas nenozīmē, ka kaut kā tiktu traucēta konkurence eh, vai jā, kavēta produktu brīvā prite. Dalībvalstīm ir eh, brīvas iespējas lemt par PVN likmi. Un tās var noteikt uh, pašas savas PVN likmes, eh, kamēr vien viss atbilst savienības principiem. Nu, jāsaka, ka šis te šķietamais eh, konkurences kropļojums ir ļoti ierobežots, tāpēc, ka cik tā runa ir par eh, PVN, nu, tad pirkumiem piemērotā PVN likme ir mērķa valsts likme. Nu, tātad tām trifelēm, kas tiek patērētas Itālijā, tiktu piemērots Itālijas PVN, neatkarīgi no tā, vai šīs trifeles nāk no Horvātijas, Spānijas, eh, Francijas vai Itālijas. Lūk, līdz ar to komisijas prāta grozījumi Itālijas tiesību aktos ir risinājuši problēmas, kas ir saistīts ar savienības tiesību aktiem un atbilstību tiem. Paldies! Nu, tātad jūs uzstājat, ka tas ir nacionāls jautājums. Tā ir nacionāla kompetence, un mums ir ļoti ierobežotas eh, iespējas, ko mainīt. Kolēģi, vai būtu kas sakāms? Sī, sí, grazie, grazie, prezidente. E... Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī kolēģiem. Nu, pirmā doma, kas man nāk prātā, ir šīs komitejas loma. Lūgumraksts jau daļēji ir mainījis likumdošanu Itālijā, nu, un tas liecina, ka mūsu darbs nes auguļus. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks apsvērums. Tomēr taisnība, ka pēc tam, kad lūgumraksts tika prezentēts Roberto Poncio, itāļu trifeļu nozares vārdā nu, vērojam to, ka trifeņu nozarē ir vērojams pārmaiņas, bet eh, pilnīga atbilstība noteikumiem tomēr nav nodrošināta. Mēs eh, nu, pat uzklausījām komisijas viedokli, es pieņemu, ka viss tiek skatīts eh, nodokļu jautājumu ģenerāla direktorātā. Viņi uz trifelēm skatās no nodokļu skata punkta. Bet atcerēsimies, ka vēl viena būtiska daļa lūguma rakstā ir um, trifeļu jēdziens, uh, kā juridisks jēdziens. Nu, lūk, ja jūs to uzskatāt par lauksaimniecisku produktu vienā valstī, bet ne citā, lai gan, uh, nu, tīri bioloģiski, zinātniski, tā ir, tas ir viens un tas pats. Nu, bet uh, tomēr Šāda te dažādu klasificēšana izraisa atšķirīgas sakas, ja runa ir par nodokļu piemērošanu, certificēšanu. ja trifēli tiek uzskatīti par lauksaimniecisku produktu, nu tad tiek, eh, ir iespēja izmantot eh, lauksaimniecības un reģionālās attīstības fondus. Savukārt, ja produkts eh, netiek uzskatīts par lauksaimniecības produktu, tad šos fondus izmantot nevar. Lūk, ņemot vērā to, ka Itālijas valdība šķiet ir pieskaņojusies savienības standartiem, nu, un to mēs varam uzskatīt par daļēju veiksmīgu rezultātu. Es tomēr gribētu, lai lūgumraksts tiktu saglabāts atvērts. Un es gribētu, lai tos skata arī lauksaimniecības ģenerāldirektorāts. Esam dzirdējuši nodokļu jautājumu ģenerāldirektorāta viedokli, bet es domāju, ka arī lauksaimniecības direktorāta viedoklis būtu svarīgs. Viņi tad varētu izvērtēt, vai trifeli Itālijā ir tāda pati kā Francijā vai Horvātijā. Nu, un viņi iespējams arī varētu vērsties pie Itālijas iestādēm, lai nodrošinātu to, ka tik tiešām tiek nodrošināta pilna saskaņotība savienības tiesību aktiem. Uh, Ja mēs šādi rīkotos, tas nestu vairākus ieguvumus. Un to varētu tad piemērot arī citu valstu trifelēm, jo trifeles ir pelnījušas iespēju brīvi cirkulēt tirgū. Jo, nu, trifels ir tāds produkts, ko, kas tā teikt, pieder to atradējiem Nu, un es, kā jau teicu, gribētu saglabāt lūgunokstu atvērtu, un mums vajadzētu uzskatīt arī lauksainiecības ģenerāla direktētu viedokli par eh, trifeļu būtību. Man ir prieks dzirdēt, saka priekšsēdētājs, ka ir bijis iespēja virzīties uz priekšu šī jautājuma risināšanā Itālijā. Nu, un eh, jautāšu, vai vēl kādam ir kas sakāms? Uh, uh, es neesmu spec, uh, speciālists trifelēs. Uh, Bet es, eh, tas, ko es gribēju teikt, eh, sasaucās eh, ar ehm, to, ko mēs cenšamies panākt Eiropā, nodrošinot sociālo, ekonomisko harmonizāciju. Un es domāju, ka tas pats būtu jāsaka arī par PVN trifelēm. Es uzklausīju komisiju, un mēs to no komisijas dzirdam pastāvīgi. Uh, ka atsevišķos jautājumos pastāv dalību valstu kompetence. PVN ir viens no tādiem jautājumiem, bet ekonomiskās uh, konverģences uh, aspektu dēļ mēs uh, visi esam ieinteresēti, lai šīs likmes tiktu tuvinātas. Un um, mums, kā politiķiem, ir jāsaprot, kādu Eiropu mēs vēlamies veidot, vai tā būs dempinga telpa, Es nezinu, cik liela ir šie tirzniecības, uh, itāļu trifēta tirzniecības apjoma Eiropā, bet uh, patiešām uh, tas varbūt uh, tiešām rada zināmu dempingu. Doma, ka varētu lūgt atzinumu agri ģenerāla direktorātam, man šķiet ļoti laba. Un tagad man ir viens uh, jautājums itāļu trifeļu ražotājiem. Uh, Ja jums eh, izdosies eh, panākt, ka trifelēm PVN būs 4%, vai tas eh, nāks par labu patērētājiem, vai trifeles kļūs lētākas? Jo es vienkārši zinu, ka trifeles Francijā restorānos ir kļuvušas par 14% lētākas. Un, uh, Un tā kā PVN tika par 5% samazināts, samazinājās arī tri, trifels cenas restorānā, kad tās tiek pasniegts uz šķīvi. Poncīkums, vai es varētu jums uh, ko lūgt? Es, protams, jums došu vārdu, bet uh, gribētu vēl lūgt um, izteikties uh, itāļu trifeļu ražotājs. Jūs nerunāsiet? Labi, tādā gadījumā poncīkums. Mm Atbildēšu uz man uzdoto jautājumu. Nav nekādu šaubu, ka gala patērētājs no tā iegūs. Ja es pārdodu trifeles un tām tiek piemērots 10% PVN, savukārt Francijā kāds eh, pārdod trifeles ar 4% PVN, tad, eh, protams, kā te parādās eh, atšķirīga attieksme. Jūs iepirksiet trifeles tur, kur tās ir lētākas un gal galā no tā iegūs gala patērētājs ražotāji grib saprātīgas cenas, un tas nāks par labu patērētājiem pārdevēji pārdod par eh, noteiktu cenu. Un, eh, protams, eh, viņi sagaida arī zināmus ieņēmumus. Un tāpēc, ja atļausiet, gribēju teikt, ka tas, ko es teicu iepriekš, bija jautājums nevis par to, vai Itālijā tiek piemērota vai netiek piemērotas atšķirīgas PVN likmes eh, dažādiem produktiem. Nē, mēs runājam par vienu un to pašu produktu. Francijā, Horvātijā tam tiek piemērota x procentu likme, jo tas uh, tiek uzskatīts par lauksaimniecības projektu, produktu. Savukārt Itālijā likme ir atšķirīga tāpēc, ka tas uh, netiek uzskatīts par lauksaimniecības projektu. Mums ir nepieciešami godīgi spēles noteikumi, kopīgi spēles noteikumi, nevis kaut kādi patvaļīgi uh, izdomāti noteikumi. Visā Eiropā trifilēm ir jābūt uh, lauksaimniecības produktiem, un uh, Itālijā tas tiek uzskatīts par luksusa produktu, tāpat kā kažoki, piemēram. Nu, trifeles ir dažādas, bet tās baltās trifeles, ko jūs varat atrast Itālijā, ir atrodamas arī uh, Horvātijā, un kāpēc, eh, piemēram, eh, Sanremo tām vajadzētu būt eh, citām trifelēm? Nav tāda racionāla pamatojuma, kā jau es teicu, trifeles ir sava veida sēnes, un tās ir vienādas it visur, kāpēc vienā valstī ir 4% PVN likme, un citur 10% vai 2%. Es domāju, ka mums vajadzētu vienoties, ka tas uh, visur ir vien, viens un tas pats projekt, produkts. Un runājot par Eiropas, uh, līgumu par Eiropas Savienības uh, darbību 23. pāntu, tad tas ir uh, it, it, 29. Eh, pantu, tad tas ir pilnīgi vienāds visur. Un šī panta darbības jomu mēs eh, droši vien te tagad eh, neapspriedīsim, bet pierādās, ka tas rāda diskrimināciju Eiropā. Jā, ir panākti tiesību aktu grozījumi, kas ir ierobejo, ierobežojuši eh, problēmas apjomu, bet eh, nav to likvidējuši. Labi, es mēģināšu rezumēt šo diskusiju no vienas puses. PVN, harmonizācija un likmes. Mēs eh, dzirdējām, ko par to teica komisija, un es gribētu pateikt kolēģiem, ka jūtu solidaritāti ar visiem viedokļiem Tomēr PVN ir būtisks jautājums, kas tiešām var sašķelt Eiropu. Otrs problēmas aspekts. Es uh, īsti nepārzinu šo tēmu. Trifels nēdu, bet es uh, nezinu, kāda tam visam ir priekšvēsture. Es saprotu, ka Itālija šo produktu neatzīst kā lauksaimniecības projektu produktu. Tāpēc mēs varētu lūgt Eiropas uh, komisijas agrī ģenerāla direktorāta skaidrot situāciju un uh, tāpēc es aicinātu lūgumu rakstu paturēt uh, atvērtu. Mēs uh, saņemsim arī citus atzinumus. Nākamais jautājums - 755. Petīcija 755, slīpstīta 2013. Lūguma raksta iesniedzējs ir Angelo Alu, Itālijas pilsonis. Cik es zinu, viņa šeit klāt nav. Un tāpēc dosim vārdu komisijas pārstāvjiem paust savu viedokli. Paldies, priekšsādātāji! Komisija piekrīt lūguma raksta iesniedzējiem tajā, ka platījoslas uh, internets un piekļuve tam ir mm, iegūst aizvien lielāku nozīmību, un tas uh, ļauj līdzdarboties informācijas sadarbi, sad, sabiedrībā. Tas uh, ļauj uh, veikt savu darbu un paust savu viedokli. Ja jūs paraugāties uz Eiropas eh, produktu tirgiem, ikvienam ir jau šobrīd eh, pieejams platjoslas pamatpieslēgums. Protams, ka ir cilvēki, kas uh, tam nav pieslēgušies dažādu iemeslu dēļ, un arī ātrums pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaudzis. Bet, jebkurā gadījumā, tā ir svarīga tēma, kurai komisija pēdējo gadu laikā ir pievērsusi lielu uzmanību. 2013. gadā komisija sagatavoja priekšlikumu uh, savienotam kontinentam, tas bija regulas priekšlikums, un šī regula paredzēja tā mm, Eiropas parlaments un mm, padome vienojās par atvērtā interneta pamatprincipiem. Jau vairākus gadus mm, ir iespējama šāda atvērta pieeja bez bloķēšanas un jebkādiem citiem šķēršļiem, nodrošinot to, ka ir mm, iespējams piekļūt interneta saturam, ja vien jums ir pieslēgums internetam. Septembrī komisija apstiprināja tā saukto savienojamības eh, paketi, kurā ietilpst vairāk instrumenti, tajā skaitā es regulatīvās atvēra pārskatīšana elektronisko komunikāciju jomā. Un eh, tā savienojamību izvirsa kā vienu no regulatīvā satvera mērķiem, kas eh, veicina konkurētspēju, attīsta iekšējo tirgu un direktīva, uh, eh, regula pārēdz uzlabot investīcijas gan fiksētajā, gan bezvadu interneta plastījoslas eh, tīklā, lai pilsoņiem un uzņēmumiem būtu vieglāk piekļūt internetam. Un šajā kontekstā ir derīgi atzīmēt, ka komisija piedāvā arī uh, modernizēt šobrīd spēkā esošos pakalpojuma noteikumus. Un tā vietā, lai mēs regulētu tradicionālos pakalpojumus, šaurjoslas internetu un telefonu pakalpojumu, ir svarīgi, lai jaunie pakalpojumi noteikumi liktu akcentu uz piekļuvi platjoslas internetam. Uh, un saskaņā ar piedāvātajiem noteikumiem ikvienam pilsonim būtu jābūt tiesībām uz līgumu, kas ļauj tam piekļūt uh, platjoslas uh, pamatpieslēgumam. Tas nozīmē, ka viņam būs uh, piekļuve internetam, lai viņš varētu pilnībā piedalīties uh, digitālās sabiedrības uh, norisēs. Tirgus pēdējo gadu laikā ir veiksmīgi attīstījies, un komisija uzskata, ka ir nepieciešams uh, izvērtēt arī regulatīvo satvaru, lai nodrošinātu, ka visiem ir iespējas pieslēgties internetam, un uh, tāpēc šī pakotne, ar kuru komisija nāca klajā septembrī, ir svarīgs solis šajā virzienā. Maybe it's a time for me to change. Varbūt man būtu laiks eh, pāriet uz slovēņu valodu. Liels eh, paldies eh, komisijai par jūsu uzrunu. Un tagad es labprāt dotu vārdu saviem kolēģiem, ja jūs vēlaties piedalīties šajā diskusijā. Un es pārgāju uz slovāku valodu, ne jau bez iemesla. Slovākijas prezidentūra ir eh, deklarējusi, ka tā ir viena no tās prioritātēm. Tas ir minēts arī Eiropas Savienības būtiskākajos dokumentos, un jautājums ir par to, vai šī brīža situācijā būtu jēga paturēt petīciju atvērtu, jo Principā mēs šo lūgumu rakstu varētu slēgt. Tas ir strateģisks jautājums. Redzam, ka komisija to vērtē pozitīvi. Tas ir redzams arī komisijas eh, sagatavotajos dokumentos. Tāpēc varbūt eh, šo jautājumu nevajadzētu turpināt apspriest, bet eh, komisija un padome spērs platus soļus šajā virzienā. Mm. kolēģis, eh, paldies par to, ka devāt man vārdu priekšsēdētājiem. Tiesības uz internetu, piekļuvi internetam ir ļoti būtisks jautājums, un tas ir eh, arī tas iemesls, kāpēc es ar savu kolēģi Paljēzi ļoti cieši sekojam šim lūgumu rakstam. Uh, tā ir uh, jauna joma. Šīs uh, tiesības pirms uh, kāda laika pat vēl nebija pazīstamas, tās nepastāvēja. Un šobrīd mēs tās pielīdzinām pamattiesībām, runājam par platjoslas internetu daudzos Eiropas reģionos, tajā skaitā kalnu reģionos. Un uzņēmumi tur vienkārši nevar veidoties, ja nav pieejams platjoslas internets. Tā ir ta, ta, tas ir tas, ko mēs saucam par digitālo plaisu, nevienlīdzību dažādu reģionu starpā. Un ņemot vērā to, ka tās ir jaunas tiesības un tām ir nepieciešams konkrēts saturs, būtu vērts lūgt atzinumu konstitucionālo lietu komitejai, lai mēs iegūtu plašāku izpratni par šo problēmu saistībā ar šīm jaunajām tiesībām, vai tās ir tiesības, eh, kuras būtu jānosaka normatīvajos aktos manis minēto iemeslu dēļ. Liels paldies, vai kādam ir vēl kas eh, cits sakāms no deputātu vidus? Ja es pareizi sapratu jūsu priekšlikumu, jūs uh, ierosināta paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, saņemt atzinumu no AFCO, un tad, kad eh, šis atzinums būs saņemts, tad mēs varētu arī slēgt šo lūgumu rakstu. Labi, liels paldies, ka to paskaidrojāt, un ja visi piekrīt šādai pieejai, šai piedāvātajai stratēģijai, zinot, eh, cik svarīga ir šī tēma, un eh, redzot to, kāds progress šeit ir panākts, tad es aicinu lūgt AFCO sagatavot atzinumu un sekretariātam daru zināmu, ka lūguma rakstu nākotnē varētu slēgt. Bet tēma jau nekur nepazudīs, tā ir ārkārtīgi svarīga. Dāmas un kungi, tagad pāriesim pie nākamā jautājuma mūsu darba kārtībā - tiesību aktu tuvināšanu. Mūsu vidū ir Kostadinka Kūneva, kura ir referente šajā jautājumā. Kūnevas kundze, vārds jums un pastāstiet mums par šo tēmu. Paldies, priekšsādātāji! Dārgie kolēģi, Jūs jau zināt, ka Eiropas eh, Savienībā cilvēki, cilvēku ar invaliditāti skaits sasniedz 80 miljoni. Eiropa noveco un līdz 2020. gadam mēs sagaidām cilvēku ar invaliditāti skaita pieaugumu līdz eh, vairāk nekā 100 miljoniem. Uh, un tas nozīmē, ka šī problēma skar ne tikai cilvēkus ar invaliditāti, bet arī gados vecākus cilvēkus, jo arī viņi cieš. Un tad, kad mēs uh, izmantojam šādus jēdzienus, tad uh, rodas jautājums, uh, kuri tad gūs labumu no šīs uh, regulas. Mēs vēlētos eh, paplašināt eh, šī jēdziena tvērumu, un eh, tāpēc mēs aicinām runāt ne tikai par cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī gados vecākiem cilvēkiem, tajā skaitā tiem, kuriem kustības ir apgrodi, apgrūtinātas. Un tāpēc mēs ierosinām nevis uh, lietot cilvēku, jēdzienu cilvēki ar invaliditāti, bet cilvēki ar funkcionāliem ierobežojumiem vai ar kustību traucējumiem. Tas ļautu viņiem pašiem izvērtēt, ar cik lielām grūtībām viņi saskars pārvietojoties. Un šīs problēmas, kā zināms, ir ārkārtīgi būtiskas. Tas ir jāņem, jāņem vērā, domājot par pieejamību. Šobrīd redzam, ka katra valsts uh, atšķirīgi risina jautājumu par pieejamību un šķēršļiem, bet uh, mēs vēlētos, lai uh, šī tiesību akti tiktu uzraudzīti. Tie ir pieņemti, bet ir jāseko līdzi to īstenošanai. Ir uh, jāraugās, kuri ir likumdošanas robi, kas uh, sarežģīja dzīvi gados uh, vecākiem pilsoņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Šobrīd mēs redzam, ka atsevišķās Eiropas galvaspilsētās ir cilvēki, ir ielās redzami cilvēki ar kustību traucējumiem, bet uh, pastāv arī citi šķēršļi, piemēram, veciem cilvēkiem eh, nevienmēr ir pietiekoši ieņ, ieņēmumi, līdz ar to viņi vispār eh, neiet ielās. Un eh, tāpēc uzskatām, ka ir saprātīgi pieņemt jaunu direktīvu, kurā tiktu izvirzītas jaunas prasības attiecībā uz pieejamību. Uh, tajā skaitā pakalpojumu jomā. Tas eh, noteikti būtu ļoti svarīgs solis. Te mēs varam teikt, ka tas ir arī solis pareizajā virzienā, ne tikai raugoties uz uh, kritērijiem, kas izriet no tirgus specifikas, bet arī no kritērijiem, kas izriet no sabiedrības uh, uzskatiem. Un tādējādi mēs varētu uzlabot uh, dzīvi daudziem cilvēkiem, tajā skaitā uh, cilvēku ar invaliditāti ģimenes locekļiem. Un šeit eh, tas eh, pavērtu arī jaunas eh, iespējas viņam darba tirgū. Padomes un komisijas priekšlikums ir formulēts tā, ka ir nepieciešami jauni kritēriji, jauni noteikumi pieejamībai, lai pilsoņiem būtu iespēja piekļūt uh, visiem produktiem un pakalpojumiem, kas uh, atvieglo mums dzīvi un kas um, pasargā mūs no dažādām problēmām. Piemēram, pat uh, attiecīgi pielāgots mobilais tālrunis varētu būt noderīgs cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Uh, Itālijā un uh, Grieķijā valstīs, kur pastāv zemestrīču draudi, tas varētu glāb, palīdzēt glābt cilvēku dzīvības. Nevajadzētu koncentrēties tikai uz jauniem uh, digitālās pasaules produktiem un uh, pakalpojumiem. Protams, šeit ir jārunā arī par bankomātiem, vietāruņiem, mobīlajiem tāruņiem. Tāruņiem attiecīgiem uh, televīziju pakalpojumiem, audiovizuāliem pakalpojumiem, elektroniskajām e-grāmatām un elektronisko tirzniecību. Mēs visi varam ļoti viegli iedomāties, ka šajā priekšlikumā izvirzītās normas nav pietiekamas, tāpēc es ierosinu pirmkārt paplašināt šī priekšlikuma darbības jomu, iekļaujot eh, darbības jomā arī jaunas, inovatīvas eh, digitālas projektus, lietotnes eh, un citus produktus, kā arī ar tiem saistītos pakalpojumus, piemēram, maksājumu pakalpojumi, ierīces, kas ir ar kādām tiek apgādātas eh, sabiedriskās iestādes un tam līdzīgi. Mums eh, ir jāraugās uz to visu plašākā kontekstā. Nepietiek ar to vien, kā ir pieejams produkts. cilvēkam pat, ja, ja cilvēkam nav iespējas izmantot liftu vai viņam nav pieejams piemērot, piemēroti iepirkumu ratiņi, lai iepirktos veikalā, vai, piemēram, ja cilvēks nevar nokļūt pie ārsta kaut kādu fizisku šķēršļu dēļ, tad viņš nevar izmantot arī šo pakalpojumu. Kāda, piemēram, ir situācija ar bankomātiem? Tie ir pieejami, bet cilvēks ar invaliditāti pat nevar nokļūt uh, bankas filiālē, kur šis bankomāts ir at, at, izvietots. Tāpēc uz visu ir jāraugās kopsumā. Vēl viens aspekts - piekļuve digitāliem pakalpojumiem un produktiem. Tas saistās ar lielām izmaksām. Kontenti ir. Šeit daudzi uzņēmumi ir pieteikuši patentus, bet šī situācija būtu jāvērtē uh, ar piesardzību, lai neradītu milzīgu plaisu un lai šī pieejamība savukārt uh, nepaukstinātu produktu izmaksas uh, tik ļoti, ka tas uh, padara par neiespējamu, ka cilvēks vispār vēl var atļauties šo produktu vai pakalpojumu. Ir nepieciešama uh, uzraudzība par to, kā tiek piemērota likumdošana. Ir jāraugās, vai spēkā esošie tiesību akti tiek uh, piemēroti, kā tas tiek darīts. Un te izšķirošas uh, varētu būt uh, cilvēku ar invaliditāti asociācijas un biedrības kas varētu gādāt par to, ka tiek um, notiek dalīšanās ar labāko praksi. Un vēl viena svarīga lieta, kas, kurš un kā spriež par to, vai kāda produkta vai pakalpojuma pieejamība tiek uh, nodrošināta jau pašā uzņēmumā, kas uh, piedāvā šo produktu vai pakalpojumu. Un vēl ir nepieciešami saprotami produktu un pakalpojumu apraksti. Un visbeidzot, kas attiecas uz uh, direktīvas uh, darbības termiņu, uzskatām, ka seši gadi pēc tam, kad direktīva būs stājusies spēkā, būs uh, milzīgs termiņš uh, tieši digitālajiem produktiem, kur uh, dzīv, produktu dzīves cikli ir ārkārtīgi īsi un attīstība notiek ļoti strauji. Tieši tāpēc attiecībā uz digitālajiem produktiem produktiem un pakalpojumiem šis pārskatīšanas termiņš būtu jāsaīsina. Es ceru, ka mums eh, kopā izdosies vienoties par ziņojumu, kurā būs uh, labi priekšlikumi grozījumiem direktīvas tekstam. Paldies, kolēģi. Es tiešām saprotu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls. Te mēs runājam par civilizētības līmeni, un es gribēju vaicāt kolēģiem, vai ir kāda reakcija, vai kāds grib kaut ko piebilst, eh, Katandālī kundze. Paldies, un paldies referentei par šo lielisko darbu, un arī paldies par piedāvātajiem grozījumiem, un arī par šo atzinumu projektu. Mēs sociālisti un demokrāti, mēs um, atbalstam šo likumdošanu, šo pieejamības aktu. Un mēs gribam, lai dalība valstis saceltu barjeras un pilnībā atzītu šo cilvēku interesi, lai būtu pilnīgi iesaiste un integrēšanās, lai cilvēki ar invaliditāti varētu pilnībā piedalīties sabiedrītiskās dzīves apritēs. Bet mums deputātiem tagad jāsaskaņo darbi ar vārdiem. Uh, Un šis jautājums ir tik ārkārtīgi svarīgs, un tas ir tieši saistīts ar petīcijas eh, komitejas darbu. Mēs vienmēr cenšamies tālāk nodot mūsu pilsoņu bažas un eh, rūpes. Un mūsu komiteja vispirms eh, fokustēsies uz ANO konvencijas 4. panta 3. punkta jautājumiem konvencijā. Mums uh, ir tālāk uh, jānoraida šo cilvēku ar invaliditāti vēstījums un attiecīgi jāstrādā likumdošanas grozījumiem šajā parlamentā. Mums uh, arī IMCO iesūtītajos grozījumos noteikti jāprecizē šīs, šīs te rūpes, ko mēs dzirdam no cilvēkiem. Un pagājušajā gada oktobrī lūgumrakstu komitejām mēs arī uh, Um, runājām par šo te invaliditātes fórumu, kas pārstāv apmēram 80 miljonu cilvēku. Un um, šis fórums arī strādā pie cilvēku invaliditāti interešu īstenošanu. Uh, Mums ir jāliek par prioritāti šo cilvēku intereses. Zinu, ka referente arī ir uzklausījusi visu iesaistīto komentārus, un tas ir ļoti svarīgi. Mums ir tālāk jāvirz arī um, šīs bāžas, un tas ir jāizceļ arī atzinumā. Šeit ir daži jautājumi, ko es gribēju izcelt, jo īpaši daži no šiem jautājumiem saskan ar referents pozīciju, citi nedaudz savādāk. Uh, Vispirms eh, šī definīcija, kas ir persona ar funkcionāliem ierobežojumiem. Un mums eh, arī jāskatās, kādas vajadzības ir sabiedrībā novecošanās un kā mainās vajadzības, un ir jādara viss, lai likumdošana tiešām saskan arī ar jau eksistējušiem likumdošanas aktiem, lai tiktu saskaņots eh, arī šī definīcija ar eksistējušām definīcijām, piemēram, ierobežota mobilitāte, Un tad arī invaliditātes eh, dažādas definīcijas ir, ja būtu ļoti daudz tādas definīcijas, es varētu sarežģīt likumdošanu arī tās īstenošanu. Eh, kas attiec uz tvērumu, te es piekrītu teiktajiem, mums ir ļoti uzmanīgi jāpadomā par šo tvērumu. Šeit ir dažas jomas, kur akts varētu virzīties uz priekšu, varbūt straujāk, tur, kur ir radušās kādas plaisas, uh, Un mums ir jāpatur prātā, ka tad, kad mēs radām kādas plaisas likumdošanā, tad parasti mēs saņemam arī lūgumu rakstus. Uh, un, lai samazinātu lūgumu rakstu komiteju darbu nākotnē, mums uh, viens veids, kā to tik galā, ir mazināt jau iespējamās likumdošanas plaisas, darīt to jau šodien, lai cilvēki nebūtu vīlušies, attiecīgi nerakstītu savas sūdzības. Un arī mums ir jāskatās uz to, kādu pakalpojumu un produkti ir ietverta likumdošana. Piemēram, šie bankomāti, banku sektors vispār. Bankomātu e, regulē likumdošanas normas, bet e, tieši šī iebūvētā vide vai tie tas fiziskais formāts, tas ir, to regulē saistā ar nacionāliem pasākumiem. Uh, šeit eh, ir arī tāda plaisa. Varbūt eh, šķiet šī prasība pārmērīga, bet tieši piekļuva fiziska piekļuve bankomātam varētu eh, tiešām arī izraisīt milzīgu sarūktinājumu cilvēkiem ar invaliditāti, un tad arī attiecīgi tas kompromitētu likumdošanas garu. Tālāk par šo nesamērīgo slogu Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem regulāri. Mums tiek atgādināts par atbrīstīvo slogu saistībā ar izmaksām, arī kāds izmaksas izraisa likumdošanas akti. Mums ir jābūt arī vērīgiem pret uzņēmēju izmaksām, bet eh, šeit pastāv tāds eh, reāls risks, ka ja mēs eh, runāsim par šo neproporcionālo slogu bez skaidras definīcijas, mēs varbūt radīsim tādu tukšo vietu, kas kas savukārt to izmantos un mazinās cilvēku ar invaliditāti tiesības. Mm, tāpēc mums vajadzētu būt arī ļoti uzmanīgiem definējot tieši šo slogu. Visbeidzot par šo transponēšanu mēs jau esam gaidījuši piecus gadus uz šo aktu. Komisija to virzīja piecus gadus, un ļoti labi, ka tagad tas ir nonācis līdz parlamentam. Ir um, arī atsevišķi grupas no šī parlamenta, kas aicina, ka vajadzētu aktualizēt 2014. gada konsultācijas, eh, kas ir eh, it kā novecojušas. Es gan nu, aicinātu to nedarīt. Tas vēl vairāk novilcinās šo procesu, un attiecīgi cilvēki nesaņems ilgi gaidītās tiesības. Un plašāk par eh, transponēšanu, kā jau teica referente, ja šis pārneses periods būs pārāk garš, tad ļoti daudz mm, pakalpojumu un arī preces, mm, kas ir ietverti, eh, tie varbūt nebūs vairs būtiski, nebūs vairs relevanti, un mums rakstot likumdošanas aktus, vajadzētu sekot tam, kas notiek mm, reālā vidē. Uh, Šeit eh, es atsaucu atmiņā iepriekšējo lūgumrakstu par internetu, par digitālo sabiedrību, par to, kā tiesības seko aiz tehnoloģiskām izmaiņām. Tāpēc mums jādara viss, lai šis eh, transformēšanas eh, periods tiešām saskan ar to, ko mēs cenšamies lik likumā regulēt. Un mēs arī ļoti ceram, ka Lūgumraks komiteja pieņems tādu stingru pozīciju un ka mēs tiešām izcelsim kā prioritāti šo cilvēku balsis, kas ilgi nav uzklausīta. Paldies! Ždānoks kundz, lūdzu. Yes, thank you. I want to congratulate. Paldies arī, arī gribētu Kosta Dīnkai pateikties. Good work by presenting. Tas ir ļoti labs darbs, ko uh, viņi ir paveikusi. Uh, patīk ļoti daudz priekšlikumu grozījumu formā. Vispirms mēs atbalstam šo priekšlikumu grozīt definīciju. Tas ir otrajā grozījumā un arī tālākajos grozījumos. Tas patiešām ir ļoti labs priekšlikums mainīt eh, šo otro daļu eh, cilvēku ar invaliditāti vai arī ar funkcionāliem ierobežojumiem. Tas ir tā ļoti tehniski. Ja, ja mēs rakstam tātad cilvēki ar kādiem ierobežiem, kas iriet no vecuma vai citām lietām, uh, tagad šī te jaunā definīcija ir precīzāka. Es neesmu pārliecināta, kāda ir imko referentu nostāja. Es gribētu vaicāt Kosta Dinkai, ko domā imko kolēģi IMCO komiteja ir atbildīga par šo atzinumu. Un mēs arī atbalstam tādu komentāru, ka tvērums būtu jāpaplašina. Ka regulā vajadzētu runāt arī par tām tiesībām, kas eh, ir minēts arī iepriekšējā likumdošanā, bet eh, šie te pasākumi nav īstenoti. Es šeit es gribu runāt par sesto grozījumu, kur ir, kur ir atsauci uz 33. regulu no 2014. gada un arī 661. regulu no 2009. gada. Un Te jau teica arī atzinuma autori, e, ka var jau būt, ka pakalpojums ir, bet e, piekļuve nav, un tāpēc arī nav lietojums, nav, nav iespējams e, lietot, jo praksē tas nedarbojas. Ir vienkārši tā, ka piekļuvs nodrošinājums nefunkcionē, un uh, Mūsu, tas ir lūgumrakstu komitejas uzdevums, ir izcelt to, ka mēs esam jau saņēmuši ļoti daudzus lūgumrakstus, kas skaidri norāda, ka iepriekšējā likumdošana nedarbojas vai nedarbojas tik labi, kā mēs gribētu, lai tā darbotos. Tad man ir jautājums arī atzinuma autorei par 43. grozījumu. Jūs gribat ieviest tādu konkrētu procentu, cik būtu, teiksim, televīzijas programmu īpatsvars, kur būtu tulkojums zīmju valodā vai arī ar attiecīgiem subtitriem. ko par to domā pārējie, pārējās grupas, kas ir atbildīgi par šo regulu šeit parlamentā. Ko domā par to atbildīgā komiteja? Man ļoti interesē arī, ko domā nodarbinātības komitejas references, arī esmu ēnu referenti tur. bet eh, pirmā saruna par šo dokumentu pirms divām nedēļām jau bija notikusi nodarbinātības komitejā. Arī līdzīgi par 65. grozījumu, arī īstenošanas eh, periodi, eh, es tiecos piekrist sociālistiem, ka šeit nevajadzētu tvērumu paplašināt. Man ļoti interesē viedokļu apmaiņa par šo jautājumu arī darba vidē Eh, sadarbībā ar pāriem referentiem un arī ēnu referentiem, pirms eh, mēs izstrādājam tiešām galējo priekšlikumu tekstu. Paldies! Paldies! Mēs esam uzdevuši diezgan daudz jautājumu. Es došu vārdu Kūrnievs kundze beigās, bet vispirms eh, došu vārdu komisijai. Vai kāds grib izteikties no komisijas? Je vous remercie, Monsieur le Président. Pardon. Paldies. Paní, paní Grange, prosím. Okay, that's, that's okay. It was my, my mistake only. Priekšstādātājs labo sevi, ka runās kundze no komisijas. Dažkārt grūti ir atšķirt pēc uzvārda cilvēku dzimumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu atvainoties, ka mēs nokavējāmies Attiecīgi, tad mēs varbūt nedzirdējām visu, atvainojamies par šīm dažām minūtēm, ko nokavējamies. Arī mēs gribētu pateikties atzinuma autorei par šo tekstu, kas ir ļoti detalizēts. Mēs ar prieku atzīmējām arī izteikto atbalstu komisijas priekšlikumu un arī Uzskatu, ka šis dokuments ir ļoti vajadzīgs gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī industrijai. Mēs arī atzīmējām to, ka noteiktā jomā ir tvērums jāpaplašina, ka tas ir arī parlamenta debašu centrā. Parādās interesanti priekšlikumi šai ziņā. Atzinuma priekšlikumā mēs eh, arī saskatījām arī jautājums, varbūt tāds neliels bažas attiecībā uz priekšlikumu, eh, piemēram, par šo te funkcionālo definīciju, eh, par šiem papildus jautājumiem. Varbūt būtu ļoti svarīgi mums runāt arī visu šo papildus domāšanu, lai mēs varētu sakārtot šo tekstu. Uh, Katrā ziņā mēs esam gatavi strādāt pie šī priekšlikuma, lai uzlabotu šo tekstu, lai tas būtu labāk eh, lasāms, arī attiecīgi, lai varētu to vieglāk īstenot. Un varbūt eh, īpaši mēs negribam pielīdzināt cilvēkus ar invaliditāti un cilvēkus ar funkcionālajiem traucējumiem. Uh, Mums ir direktīva, kas ir domāta cilvēkiem ar invaliditāti, un šis te jēdziens cilvēki ar funkcionālo ierobežojumu, ar ierobežojumiem, tas varbūt ir pārāk plašs jēdziens. Varbūt mēs varētu kaut kādā veidā apj apvienot šos jēdzienus attiecīgi nevarot, varbūt pagājušo tvērumu tik plaši, lai būtu grūti regulēt šo direktīvu, bet kaut kā funkcionālāk. E, mēs arī strādājam uz ANO konvencijas bāzes, kas e, attiecās uz cilvēkiem ar invaliditāti. Eh, katrā ziņā mēs esam gatavi strādāt ar visām komitejām, eh, lai izstrādātu šo tekstu pēc iespējas precīzāk, eh, lai mēs varētu ietvert pilnīgi visu, ieskaitot arī ar funkcionāliem transēmiem, bet varbūt asimilēt divas grupas vienā, tas varbūt praktiski ir diezgan grūti. Un tad arī jautājums par šo atšķirīgo pieeju attiecībā uz direktīvas spēkā stāšanas stāšanās datumu atkarībā no preču un pakalpojumu veida. Mēs e, saprotam, ka nevajadzētu pārāk e, skatīt un nu, nevar saistīt, teiksim, pakalpojumu dzīvot spēju un ilgumu, to, bet katrā ziņā mēs cenšamies regulēt tā, lai tas būtu vieglāk saprotams un vieglāk īstenojams. Uh, Ehm, te varbūt ir zināmas eh, atšķirības, ja mēs regulētu teiksim, atsevišķi par produktiem un pakalpojumiem, tad atsevišķi regulējot mēs radītu neskaidrību. Un eh, tad ehm, arī šis eh, priekšlikums atkāpēja mikro uzņēmumiem. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi no ekonomiskā viedokļa, bet tas attiec tikai uz notifikāciju, uz paziņošanu. Tas kaut kur ir pazudis priekšlikuma. Eh, katrā ziņā mēs domājam par to, lai ekonomiski mēs neliktu pārāk smagu slogu uz mikro uzņēmiem un tādām, tādiem uzņēmiem, eh, kas darbos mikro līmenī, kur varbūt ir tikai viens vai divi cilvēki, kas strādā, un tas būtu pārāk grūti likt viņiem ievērot kaut kādas pārmērīgas saistības, tad radīt pārāk lielu administrīvo slogu. Mēs arī trīs uzklausījām šo te priekšlikumu par to, ka būtu vajadzīgs papildu definīcijas, kas precizētu un skaidrotu tekstu, un arī Mēs domājam, eh, ka eh, mums vajadzētu vairāk arī uzklausīt attiecīgo organizāciju, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti viedokli, jo šiem ir ļoti liela zināšanas, attiecīgi varētu spriest par dažādām lietām ar komisijas atbildīgām iestādēm, un mēs turpināsim to attīstīt, un jebkurā gadījumā es arī šeit saklausīju ļoti konstruktīvas idejas, mēs ļoti ceram, ka tas viss realistiski īstenot pēc iespējas labāk, um, iemiesojot direktīvas prasības. Uh, um, es uh, saprotu visus šos komentārus par tekstu, kas varētu būt pārāk detalizēts, bet no otras puses mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs saklausījām arī pozitīvu atbalstu mūsu priekšlikumam. Paldies! Paldies visiem! kas uzstājās. Un tagad es gribētu jums eh, pateikt, ka šī diskusija tomēr, protams, turpināsies un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. oktobrs līdz 15.00. Un mēs balsosim janvāra sanāksmē šeit lūgumrakstu komiteja. Es gribētu pateikties arī Kunevs kundze un došu viņai vārdu, lai apkopotu mūsu diskusiju. E Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties uh, visiem kolēģiem par visām komentāriem un remarkām. Es uh, te apkopoju savācu tādas domas par uh, definīciju. Definīcijā nevajadzētu izslēgt nevienu no attiecīgajām kategorijām un mm, vajadzētu visiem kopā padomāt, eh, kā panākt vislabāko definīciju. Man ir bāžas eh, par to, Cik aptveroša mm, būs e, šī definīcija, jo te varētu iekļaut cilvēks, kas cieši no ļoti mm, smagas invaliditātes un arī citiem, un tāpēc vajadzētu padomāt par vienojošiem aspektiem. Eh, ko mēs varētu likt kā tādu vadošo centrālo līniju šajā definīcijā. Eh, tad kolēģi runāja ar, ar proporcionalitātes trūkumu. Es eh, nu, piefiksēju pilnīgi visus jūsu izteikumus un es ceru, ka mēs strādāsim kopā. Un līdz šim mēs esam ļoti liels sadarbojušies arī mūsu komitejā esmu pārliecināta, ka mēs turpināsim ar tādā garā. Es gribu pateikties Tanukas kundzei. Un arī eh, nodarbinātības komiteja vēl joprojām nav pabeigusi eh, savu darba daļu un arī nav skaidrs, eh, kas tur būs ar attiecīgo referentu un arī ir vēl lietas, kas nav skaidrs un kas attiec uz citiem jautājumiem, kā būtu sāktu ar um, viedokļu uzklausīšanu mūsu komitejā. Bet par tehniskiem jautājumiem esmu gatavs ar, gatava arī um, detalizētāk atbildēt. Te ir šādi tehniski jautājumi. Protams, definīcijas jautājumus mēs esam par to ļoti ilgi ar interesētām pusēm diskutējuši un arī iesaistījušies, ar, um, esam ekspertus. Bet, pēc šiem diskusijām mums ir jānāk arī par pie secinājuma, kāds ir tālākais ceļš, pa ko mēs iesim. Un tas pats arī par datumu mēs ar ļoti lielu interesi sekojam šim jautājumam, kā tas ietekmēs mazos un vidējos uzņēmumus, kā darbosies šī notifikācijas eh, procedūra. Mēs eh, arī iesniegsim grozījumus, un es ļoti ceru, ka mūsu sadarbība uh, vainagosies ar kvalitatīvu dokumentu. Paldies! Ďakujem pekne ja vám všetkým. Paldies! Atkārtošu, ka iesniegšanas termiņš grozījumiem ir 27. oktobris 3. pēcpusdienā. Mums uh, ir skatāms nākamais jautājums darba kārtībā. Uh, par lūgumrakstu komitejas aktivitātēm 2015. gadā. Kavalina ir ziņotāja. Anģela Valina. Me gustaría presentar este borrador. Paldies. Pro, prezentēšu jums ziņojumu projektu par komitejas darbu 2015. gadā 2015. gadā ir sarucis eh, lūgumrakstu skaits, ja salīdzinām ar iepriekšējo gadu. 15. Eh, gadā saņēmām 1431, eh, savukārt 14. 200, 2714. 483 lūgumrakstī tikuši atzīti par tādiem, ko mēs nepieņemam izskatīšanai, nu, nerad šādā ziņojumā tiek izcelti spilgtākie punkti no iepriekšējā gada, un tāpat tiek pausts arī vispārīgs skatījums attiecībā uz to, kā mēs a, sadarbojamies ar citām institūcijām, un, a, protams, kāda ir mūsu saikne arī ar a, iedzīvotājiem, kuriem būtu jābūt visi degpunktā, ne tikai mūsu komitejā, bet Eiropas Savienības pārvaldībā kopumā. Ziņojums ir jums jau pieejams, tāpēc pārmērīgās detaļās neslīgšu. Gribu uzsvērt, ka Arvien vairāk ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā ir jāstājas pretī būtiskiem izaicinājumiem - bēgļu krīze, cilvēki iet bojā nu, pie mūsu robežām, nu, un, protams, arī vārdarbība uz dzimumu balstīta nevienlīdzība, redzam, ka tiek celti žogi, pieaug vārdarbība, un arī ekonomiskā krīze nav atkāpusies, jo īpaši jau skarot nabadzīgākos. Lūk, Tas viss ir atspoguļots arī lūgumrakstos. Vairāk nekā tūkstoši lūgumrakstos, ko esam saņēmuši šogad. Tur ir runāts par jautājumiem, ko es nu pat minēju. Citu starpā ir arī lūgumraksts, kas ir saistīti ar invaliditātes un vidas aizsardzības jautājumiem. Eiropas komisija ir Eiropas Savienības noteikumu īstenošanas garantētāji, un jāsaka, ka daudzos gadījumos komisija nav izrādījusi pietiekami interesi un nav atbildējusi pietiekami dedzīgi un stingri. Manuprāt, tiesības un izteikt kaut kādas pretenzijas un iesniegt lūgumrakstus ir ļoti būtisks tiesības mūsu iedzīvotājiem, kas ļauj arī veidot tādus labākus tiltu starp iedzīvotājiem un institūcijām. Jautājums ir, vai tam visam pietiek nepieciešamo resursu. Mm, komisijai ir jāstiprina pilsoņu iniciatīvas. Piemēram, tiesības uz ūdeni. Šajā iniciatīvā nekas nav pavirzījies uz priekšu. Uh, Un, un es domāju, ka lūgumrakstu komitejai būtu jāturpina autonomi darboties, nākot klējā ar ziņojumiem, kas ļauj mums risināt uh, pašus svarīgākos jautājumus. Tā mēs esam rīkojušies arī iepriekš. Nu, piemēram, plenārsēdē esam skatījuši ziņojumu par uh, mājokļa kredītu noteikumiem, un tāpat arī par uh, citiem jautājumiem, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu tirgu. Uh, ir skaidrs, ka mēs esam uh, arī starpnieki starp uh, Eiropas uh, ombudu un citām līdzīgām organizācijām. Nobeigumā gribu teikt, ka ceru, ka līdz ar šo ziņojumu mēs varēsim uzlabot arī mūsu komitejas darbu. Un gribu atgādināt kolēģiem, ka Nesam sanākuši kopā tikai, lai izskatītu un slēgtu lūgumrakstus, bet gluži pretēji. Mēs darbojamies, lai palīdzētu efektīvi darboties Eiropas iedzīvotājiem. Paldies, kolēģi! Vaicāšu, vai kādam ir kas sakāms. Ja nē, nu tad es kā ēnu referents EPP vārdā, negluži kā priekšādātājs, gribu apsveikt jūs ar eh, šo te ziņojumu. Tas ir lielisks pamats turpākam darbam. Un eh, tiešām atzinīgi vērtēju jūsu teikto attiecībā uz uzlabojumiem mūsu mājaslapā. Tik tiešām būtu lieliska iespēja intensīvāk iesaistīt dalību valstis. Nu, un, protams, stiprināt mūsu sadarbību arī ar citām komitejām un ar komisiju. Es arī vēlāk nākušu klajā ar grozījumiem, bet nu, tas izais punkts, manuprāt, ir ļoti labs. Paldies jums par to. Nu, tagad eh, Šimanskī kundzē lūkšu izteikties Eiropas komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Dārgie biedri, es esmu izlasījis Valinas kundzes eh, ziņojumu projektu ar lielu interesi un eh, kā atbildīgā par nodaļu kas atbild par komisijas saziņu ar šo komiteju, es varu piekrist ziņojumā teiktajiem, ka ir ciešas tādas darba attiecības starpām. Lūgumrakstu komiteju un komisiju, un šāda te cieša sadarbība ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu to, ka lūgumraksti tiek pienācīgi izskatīti. Komisija ļoti nopietni uztver savu kā lūgumrakstu komitejas partnera lomu un ir apņēmusies pienācīgi izskatīt visus lūgumrakstus. To jau minēja arī Timermana kungs uzstājoties šajā komitejā šī gada aprīlī. Es gribu arī uzsvērt to, ka komisija sniedz detalizētas pilnīgas atbildes uz uh, informācijas pieprasījumiem no komitejas, ja lūgumraksts atbilsta komisijas kompetenču jomām. Un komisija vienmēr cenšas nodrošināt to, ka paši kompetentākie un kvalificētākie darbinieki ierodas, lai pārunātu dažādos jautājumus šajā komitejā. Mēs arī cenšamies sniegt pamatotas atbildes komitejai laicīgi, nu, tātad noteiktajā termiņā. Ņemot vērā arī apņemšanos ko pirmais viceprezidents Timermans pauda šeit 19. aprīlī. Viņš ir nosūtījis arī vēstuli vispārējo lietu padomēji, kur dalībvalstis ir aicinātas samazināt laiku, kas nepieciešams, lai atbildētu uz komisijas pašas palīdzības un informācijas lūgumiem jautājumos, kas saistīti ar lūgumrakstiem. Kā jau mēs zinām, nereti komisijai ir jālūdz informācija dalībvalstīm. Lūk, tāpēc es gribētu teikt, ka eh, pirmais vice prezidents eh, Timermans, protams, eh, pienās, pievērsīs pienācīgu uzmanību visiem izskanējušiem jautājumiem arī plenāras sesijas diskusijās. Un ar nepacietību, protams, gaidām iespēju turpināt mūsu labo sadarbību arī nākotnē. Paldies, priekšsādātāji! Paldies jums! Un gribētu uzsvērt, ka Termiņš grozījuma iesniegšanai 21. oktobris 12. dienā. Balsosim 29. novembrī komitejā. Nu, un vēl Valēnas koncei iespējas teikt galvārdus. Paldies par komentāriem. Paldies priekšādātāji par jūsu teikto. Es gribētu teikt paldies jums un, protams, kā centīšos nākt klajā ar kompromisa priekšlikumiem, tad, kad būšu saņēmusi jūsu grozījumus, esmu gatava mm, darīt visu iespējamo, lai visi viedokļi tiktu pausti dokumentā. Paldies! Eh, nu šķiet, ka tas arī viss šodien. Paldies par eh, līdzdalību visiem. Vēlu visiem jauku vakaru un mēs turpināsim rīta deviņos no rīta. Paldies! Thank you.